rodas, bet tad ir jāmaksā tam, kas, šīs, kas šos tulkojumus pasūta. Paldies! Dank, kolēģi. Paldies kolēģiem! Līdz ar to diskusijas ir beigušās un balsojums ir paredzēts rīt. Nākamais darba kārtības punkts ir Beleta kunga ziņojums - pārtikas produktu radioaktīvais piesārņojums. A70001 2011. Došu vārdu Belet kungam uz četrām minūtēm. Paldies priekšētājiem, komisāra kungs, dāmas un kungi, vakar visiem. Mēs runājam par pārtikas nekaitīgumu, lai tā nebūtu kaitīga cilvēkiem arī par nekaitīgu barību. Šie ir ļoti svarīgi jautājumi Eiropas Savienībai, tādēļ šis likumdošanas akts ir ārkārtīgi svarīgs un Cerams, ka tas nebūs praksē jāpiemēro, jo mēs runājam par pārtīks radioaktīvu piesārņošanu. Mums ir jābūt augstākajiem standartiem, un patreizie standarti ir bijuši spēkā vismaz 20 gadus. Šī laikā sabiedrības un citi aspekti ir mainījušies, tādēļ mums ir jādomā par uzlabojumiem, un mēs ceram, ka šos uzlabojumus rītdien parlamenti pieņems, un ka tas tiks ņemts vērā arī citās institūcijās. Es ceru, ka komisārs klausās manī. Ir ļoti svarīgi, lai komisija uzņemtos lielu lomu šajā darbā, nevis padomu. Tas ir visu pilsoņu interesēs, lai situācijā pēc kodola negadījuma tiktu kontrolēta un to darītu komisija, nevis valstu varas iestādes patreizējais regulējums stājās spēkā uzreiz pēc Černobiļas katastrofas 86. gadā, tādēļ šie akti ir jāatjaunina un jāsaskaņo ar patreizējiem institūciju nosacījumiem. Otrs komentārs ir skaidrs, ka komisijai būs jāpielāgo normas un standarti jaunajai situācijai. Mums ir nepieciešams iesaistīt ekspertus, eksperts par pārtiks nekaitīgumu un eksperts par radioloģisko aizsardzību. Šīs lietas doto brīdi nav skaidri minētas, un tas būtu jāizdara. Šī kontekstā mēs aicinātu komisiju nākamgad sagatavot priekšlikumu skatīties uz normām un standartiem, kas ir jau izveidoti, un sagatavot sarakstu ar mazāk būtiskiem pārtikas produktiem un pastīties, vai šāds saraksts ir jāuztur. Trešais komentārs jautājums par mazoļu pārtiku. Patreizējais teksts nav pielāgots jaunākajiem regulējumiem attiecībā uz šiem pārtikas produktiem, tādēļ tas ir jāizdara, un tieši to mēs piedāvāsim balsojumā rītdien. Ceturtais komentārs Eiropas Savienība piedāvā, ka jebkuri lauksaimnieki, kas cieš šādos negadījumos, saņemtu kompensāciju par jebkādiem zaudējumiem. Tā šobrīd nenotiek, arī būs mutisks grozījums, lai komisija īstenot šādu procedūru un sagatavot attiecīgu priešlikumu. Un, protams, tiesiskais pamats. Juridisko jautājumu komiteja šī parlamentā ir atzīmējusi ar vienprātīgu balsojumu ka būtu jābalsta 168. panta 4. punktu, tātad no pamatlīguma, kur tiek runāts par sabiedrības veselības aizsardzību. Tas nozīmē, ka tas būtu jālēmj ar koplēmumu, nevis kā patreiz tas tiek dalīts ar, saskaņā ar Eirātomu nolīgumu ar konsultācijas procesu. Mēs ceram, ka gan padomu, gan komisija ļoti nopietni skatīsies uz šiem jautājumiem, domājot par visu pilsoņu interesēm un ies attiecīgajā virzienā. Paldies Beleta kungam, Barņē kungs lūdzu. Merci, monsieur le président. Je voudrais naturellement. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos Šefkoviču un Otelinga kungu vietā es viņus aizvietošu un paldies Belata kungam par to, ka jūs esat mīnējuši šos ļoti svarīgos aspektus un tas nozīmē, ka mums ir jāuzlabo veselības aizsardzības nosacījumi attiecībā uz pārtiku un barību, kas ir cietusi no radioaktīvā piesārņojuma. Komisija vēlās pārstrādāt attiecīgos dokumentus un viena norma, kas ir jāpārskata, tas ir apsvērums preambulā, kur tiek runāts par nolīgumu regulējumā attiecībā uz padomas īstenojumu. Ir arī citas normas, galvenokārt attiecībā uz kodifikācijas jautājumiem, kas priekšlikumā nav mainīti. Tādēļ, godīgi sakot, komisija nevar pieņemt vēl ziņojumā minētos grozījumus diviem eslu dēļ, pirmkārt institu, institucionāli, otrkārt pēc būtības. Pirmkārt, ir jāņem vērā pārskatīšanas procedūra, par ko ir vienojusies komisija, padoma un parlaments, tas ir institūcija nolīgums un viss pārskatīšanas jēga ir tāda, ka mēs nevaram pieņemt šādu tekstu, izņemot ārkārtas apstākļus. Mums ir jāiegūst instruments, kas mums nodrošinātu konsekvenci. Un to stingri ievērojot, mēs varam nodrošināt līdzsvaru starp institūcijām un komisijas iniciatīvas tiesības. Un ja kāda no pusēm neievēro šādus nosacījumus, tas faktiski šo likumdošanas tehnikas izmantojumu padarītu nederīgu. Un tā kā tas ir ārkārtīgi nozīmīgs instruments, lai panāktu labāku likumdošanas akti, sistēmu un nodrošinātu labāku caurskatāmību. Otrs jautājums ir par būtību. Pirmais grozījums, par ko balso ITRI komiteja par tiesisko pamatu, Ertam nolīguma 31. pants tiks aizvietots ar 168. pantu, un arī vispārējie grozījumi ir saistīti ar šo tiesiskā pamata mājiņu. Komisija uzskata, ka šāda mājiņa nav pamatota un pat mazinātu Eirotam līgumā 106a pantā pausto, kur tiek konkrēti norādīts, ka tam ir prioritāte pār līgumu par Eiropas Savienību un līgumu par Eiropas Savienības darbību. Un kā mūs ir informējuši juristi un arī tiesa, skatot jautājumus par iedzīvotāju aizsardzību no jonizējošu apstarojumu tas 31. noļa, 31. 32. pants, un vēlos arī atgādināt par lietu praksi, un, kur tiek teikts, ka nosacījumi par Eiropas institūciju vēlmi tiek nosprausti ar nolīgumiem, un tos nevar grozīt dalībvalstis vai institūcijas pašas. Eirotom 31. pants ir vienīgais pieņemais tiesiskais pamats šādam regulējumam kāda ir juridiska ierobežojuma, pie kādiem mums ir jāturās. Un tādēļ komisija ir izlēmusi, ka ir jābalso pret Belta kunga ziņojumā iekļautajiem grozījumiem. Paldies! Paldies Barņiekungam. Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā vispirms divas minūtes tautas partijas grupas runātājiem eh, runātāja Jordanai Cizājas kundzei. Priekšsēdētāji kungs, radioaktīvā radiācija ir tāda mistiska joma, cilvēki par to daudz ko nezina un tāpēc baidās. Radioaktīvo radiāciju nevar redzēt, taču tā var nodarīt liela postu, taču tā ir arī daudz pozitīvas raksturiezīmes, tāpēc to izmanto pētījumos, medicīnā, sterilizācijā, elektrības ražošanā un daudz kur citur. Lai izmantotu pozitīvo radiācijas pusi, mums ir jāatrod atbildes uz cilvēku bailēm, mums jānodrošina viņu drošības izjūta. To Belet kungs ļoti labi bija sagatavojis grozījumos regulā, kas saistās ar pārtiks un lobarības pieļaujamo radioaktīvo piesārņojumu kodolavārī gadījumā. Ceru, ka komisija mainīs savu nostāju un ņems vērā referenta sagatavoto materiālo. Esmu arī zinām, un ir arī zināms cerības, ka padomi, diemžēl padoms pārstāvis šeit vairs vispār nav, ņems vērā mūsu iebildumus. Vai tas nozīmē, ka padome neko nesaprot vai ignorē parlamentu? Esmu pārliecināts, ka padomēji un komisijai ir jāpieņem demokrātiskā attīstība, kas ir notikusi Eiropas Savienībā kopš Eiratoma līguma pieņemšanas, un jāņem vērā tas, kas mums ir sakāms, ko mēs šeit esam pieņēmuši, es runāju par parlamentu, šajā jomā pretējā gadījumā atvērsies Pandoras lāde Paldies Jordāns Cislīs kundzei Gereka kungs. Priekšsēdētāji kungs, kodola enerģija, izotopu ražošana, eksperimentālie redaktori medicīniskiem mērķiem. Tas viss prasa noteiktus drošības standartus. Ir svarīgi izmantot drošu pārtikas produktus, drošu lobarību, radioloģiskās avārijas risks, protams, nav ļoti augsts, taču tas jā, vienmēr jāminimizē. Ir bijušas problēmas, piemēram, pēc Černobiļas tika izstrādāta nopietna aizsardzības kritērija pret radiāciju. Taču rezultāti nebija tik nopietni, kā mēs paredzējām augsnes piesārņošana noveda pie augstākas radiktivitātes pārtikas vielās dažos reģionos, taču reakcija šķiet tika pārspīlēta. Pat labi cilvēki atgriežas ciemos, kas tika pamesti. Daži eksperti uzskata, ka ka enerģijas uh, izstarojumi zem zinām līmeņi nav tik bīstama. Tika pieņemts nevis sliekšņu sistēma, bet kāda administratīva sistēma, kas nav īpaši zinātniska. Tā rezultātā radiācijas līmeņi bieži vien ir noteikti pat zemāki kā dabiskie. Mēs vidēji 2,3 milisilvertu gadā pieņemam radiāciju, un tas pieaug pēc 70 gadiem līdz 200. Vajadzētu ņemt vērā radioloģiskās avārijas un radiācijas jautājumus Piemēram, arī vulkānu darbības rezultātā dažreiz dozes ir vēl lielākas. Tas ietekmē arī pārtikas vielas, vairogu, dziedzeri, muskuļus, ādu un dažādas dziedzerus. Paldies! Holskunds! Diskusija par pieļaujamajiem radioaktīvā piesārņojuma līmeņiem ir ļoti laicīga. Šī gada aprīlī būtu paies 25 gadi kopš Černobiļas avārijas. Daudz no mums atcerās, kā sabiedrība satraucās cik ilgi šīs piesārņojums saglabājās, piemēram, ezeru zemē Lielbritānijā. Zeme bija piesārņota ilgus gadus, tāpēc ir ļoti svarīgi izveidot sistēmu, kas dotu sabiedrībai drošības sajūtu kodolavārija gadījumos. Tāpēc mums nepieciešams cits juridiskais pamats, un ekspertu panels ir jāpaplašina, iekļaujot dažādus sabiedriskās veselības speciālistus. Šis nav tehniskais jautājums, ko var atstāt kodo ekspertiem. Tas ir visas sabiedrības jautājums. Tāpēc ir svarīgi, ka līmeņi tiek noteikti, kas nodrošina, ka pas, cilvēki var patērēt jebkurā vecumā šo pārtiku. Varat iedomāties, kāds stress radīs problēmu. Ja būtu skaidrs, ka, piemēram, uh, zīdaņi vai bērni nevar ēst burkāns, bet pieaugušie var ēst. Mums ir jābūt skaidram vadlīdījumam šajā jomā, un es domāju, ka ASV modelis šeit varētu būt labs. Mēs varam noteikt maksimālos līmeņus, viens mikrosīverts gadā katram. Manuprāt, ir pienācis laiks, ka būs jāpārskata visi šie skaitļi, jo bieži vien netiek ņemts vērts arī diētu un kultūra atšķirības. Uh, Daži cilvēki ēd vienas pārtiku, citi ēd citu, un rezultāti var būt ļoti atšķirīgi. Komisijai tāpēc ir nepieciešams izveidot šādu ziņojumu. Gribētu pateikties referenta kungam par ļoti saprātīgu pieeju šai ziņojumā, un es ceru, ka komisija ņems vērā, ka parlaments ir ļoti vienots šajā jautājumā. Paldies! Paldies Holskundzei divas minūtes Harms kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, runājam ar šo komisijas, par šo komisijas priekšlikumu tāpēc, ka regulā ir izticējis termiņš 2010. gadā. Apstrādājot šo priekšlikumu, es atcerējos, kā es ar vienu no iepriekšējām eh, zaļo deputātēm 80. gados strādāju pie dažādiem izteikumiem pēc Černobiļas avārijas. Viena no lielākajām problēmām pēc, pēc Černobiļas katastrofas bija tieši caurzmības trūkums un demokrātiskas kontrolas nēsamība. Man tas likās ļoti smagi, un man arī nepatīk tas, ka mums šodien ir jāatrod tādi aizsardzības argumenti, proti, ka mēs nevaram izmantot Eiratomu līgumu, ka mums ir jārunā par patērētāju aizsardzību, par iedzīvotāju aizsardzību lielu kodolu katastrofu gadījumā manuprāt, ka mums vajadzētu šajos jautājumos nodrošināt patiešām visaptverošu kontroli. Es vēlētos vērsties pie Barņīkunga, kurš nāk no Francijas, jo galu galā Francija tolaik rīkojas tā, it kā radioaktīvie mākoņi atrastos tikai un vienīgi ap Franciju. Uh, Bet, protams, Francija, protams, darīja visu iespējamo, lai vērstos pret šīm problēmām. Ir jāatcerās, ka ASV ir ļoti konservatīva pieeja šīs robežvērtības, kas ir noteiktas konkrētām vecuma grupām, proti, ja runa par bērnu pārtiku, tad šeit ir jāpiemēro maksimāla drošība. Ir jāatcerās, ka šodien e, paustie ieteikumi, ko pauž komisija, balstoties uz Eratomu līgumu, ir e, desmit reiz augstāki nekā tie, kas būtu vajadzīgi. Lielas paldies Harmsas kundzei. Tagad uh, e, Goja NGL grupas vārdā Matijas kundzei vārds. Paldies, priekšādātā kungs. Es vēlētos sākumā pievienoties pārējiem kolēģiem, sakot, ka tad, kad mēs runājam par radioaktīvo piesārņojumu pārtikas produktos un labbarībā, tad ir runa par sabiedrības veselību. Šis piesārņojums ir jāvērtē pamatojoties uz veselības apdraudējumu. Ir jāskaita, piemēram, uh, ļaundabīgo audzēju gadījumi. Mums ir jāsaprot, cik eh, svarīgs ir šis jautājums. Mēs to atceramies Černobiļas katastrofas dēļ, bet ne tikai tāpēc. Černobiļa vienkārši pierādīja šīs problēmas apmērus un eh, parādīja arī veidus, kā tā var ietekmēt eh, iedzīvotāju dzīvi. Mums ir jāmācās no vēstures, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi noteikumi. Šis priekšlikums pirmām kārtām ir parādījis, ka Tajā ir vairāki pozitīvi elementi, bet pirmkārtām, kā jau es minēju, mums ir jādomā par sabiedrības veselību. Un otrkārt, mums ir jāvēršas pret tādiem pasākumiem, kas neko nedod. Lēmumu pieņemšanas procesam ir jākļūst caurdzamākam un demokrātiskākam. Maksimālo robežvērtību problēma vēl ar vienu pastāv. Mēs nevaram akceptēt eh, šī, šos augstākos līmeņus, kas tie ir iekļauti, ir jānodrošina, lai visi iedzīvotāji tiktu aizsargāti. Mums ir jāatcerās, ka šo noteikumu dēļ cilvēki var mirt. Portugālē ir bijuši šādi gadījumi, mums tas noteikti būtu jāpaturprātā. Paldies! Tagad vārds Rozbahas kundzei EFD politiskās grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji! Šī pārskatīšana ir ļoti nozīmīga, ja runa par uh, radioaktīvā piesārņojuma robežvērtībām eh, pārtikā un lobarībā. Ir jānodrošina visaugstākā iespējamā aizsardzība arī medicīnas aprīkojumam. Ir jāizmanto jaunākie zinātniskie dati, lai atjaunotu šīs robežvērtības un lai tās aktualizētu. Protams, ka mums ir eh, vajadzīgs kopējs aizsardzības līmenis Eiropas Savienībā. Lisabonas līgumā ir teikts, ka ir jāveic kopīgi pasākumi un jānodrošina e, drošība un aizsardzība sabiedrībai. Galu galā mēs šeit iestājāmies par sabiedrības veselību. Tāpat nozīmīgi ir tas, ka šīs e, robežvērtības ir augstāks nekā ASV. Es neuzskatu, ka radioaktīvais piesārņojums būtu atšķirīgs ASV un Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc mums ir jāizveido skaidrs regulējums, lai šīs robežvērtības būtu aktuāls atbilstu pašreizējiem datiem. Liels paldies Rosbachas kundzei. Tagad pusotra minūte Segedī kungam. Paldies! Priekšsēdētāji, kolēģi! Ungārija ir jutusi kodola katastrofas sekas pēc eh, Černobiļas. Mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs varētu izvairīties no šāda veida avārijām. Daļa no profilakses pasākumiem ir skaidra un strikta kontrole kodola elektrostacijās. ir jāmēģina samazināt kodola enerģijas īpatsvars eh, enerģijas avotos. Ir jādomā par citiem atjaunīgās enerģijas avotiem. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas pilsoņu drošībai. Tas ir vienīgais veids, kā rīkoties. Tas mums ir jāņem vērā, jo šeit ir runa par Eiropas iedzīvotāju veselību. Mums ir jāzina, kas ir kaitē iedzīvotāju veselībai un kas tai nekaitē. Katastrofu ārkārtas plāni, tajos vajadzētu likt uzsvaru uz riska samazināšanu līdz minimumam. Šos plānus varētu pieņemt, ja būs vajadzīgā politiskā grib, griba un apņēmība. Ir jārīkojas, mēs nedrīkstam nogaidīt. Paldies Segedīkungam. Tagad izteiksies pārējie runātāji, kas ir pieteikušies. Plasikos Benus kundze nav klāt, un tāpēc došu uzreiz vārdu Melcera kungām. Ir jāatcerās, ka 1986. gada katastrofa skāra ļoti daudzas valstis, un Eiropas Savienība varēja no tā mācīties, un tieši tāpēc arī tika noteiktas robežvērtības radioaktīvajam piesārņojumam. Uh, radioaktīvais piesārņojums var uh, palikt ilgi pārtikas produktos, un diemžēl šo piesāņojumu mēs nevaram nec redzēt, nec sajust ar ožu vai kā citādi. Tieši tāpēc šeit nav runa tikai par lauksainiecības produktiem, bet arī par uh, citiem produktiem, kas aug mežos un apkārtējās teritorijās. Ir jāatcerās, ka mm, maziem bērniem un grūtniecēm šis piesārņojums ir vēl bīstamāks. Uh, un īsnībā šo piesāņojumu var pamanīt tikai pēc gadu desmitiem un pat ilgāk. Ir jānosaka tādas robežvērtības, lai kaitējuma vispār nebūtu. Ir jāatcerās, ka piesārņojums var radīt daudz dažādu jaunu slimību, var rasties dažādas alerģijas, var uh, rasties dažādas izmaiņas gēnos. Tāpat arī ir jāatcerās, ka pēc Černobiļas katastrofas vēl ar vienu nav iespējams ēst sēnes no šī reģiona. Tas viss būs pilnīgi bezvērtīgi, ja mēs nevarēsim nodrošināt uh, visus vajadzīgos aizsardzības pasākumus pret radioaktīvo piesārņojumu šajos produktos. Lielas paldies, Melcera kungs, paldies, ka ievērojat jums atvēlēto laiku. Tagad pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai un došu vārdu Dančilas kundzei. Paldies, priekšādētāji. Es uzskatu, ka pieņemams radioaktīvā starojuma līmenis ir jāpieņem, taču uh, drošības standārti ir jāievēro tā, lai iedzīvotāji patiešām justos aizsargāti. Šie standārti ir jāpiemēro visās dalību valstīs, saskaņā ar Eiropas Savienības lēmumiem. Dalību valstis uzņemas par atbildību par noteikto līmeņu kontroli eh, kodola avārijas gadījumā. Tieši tāpēc šie drošības standarti ir ļoti būtiski ne tikai pārtikas produktiem, bet arī lobarībai. Ir jāņem vērā arī vīdes aizsardzības pasākumi, ir jāievēro patiešām visaugstākās normas. Liels paldies! Pēdējais brīvā mikrofona procedūrā izteiksies Freiras kungs. Um paldies, priekšsēdētāji! Viena kodola avārija var radīt sekas vairākās dalību valstīs, un tāpēc arī tiek pieņemti pasākumi, lai noteiktu minimālo līmeni radioaktīvajam piesārņojumam. Ir jākoordinē arī um, starojuma vērtības attiecībā uz pārtikas produktiem un lobarību. Galu galā mums ir jārīkojas pilsoņu vārdā un ir jāuzrauga šī situācija. Es uzskatu, ka dalībvalstu kompetence ir jāierobežo, jo šeit ir jāatcerās, ka dalībvalstis ir atbildīgas par veselības aizsardzību. Avārijas situācijās šie drošības standarti ir jāpaukstina tiem ir jābūt augstākiem nekā parastās situācijās. Lielas paldies Ferēras kungam, līdz ar to diskusijas ir beigušās, un došu vārdu komisāram Barņē. Paldies, priekšādātāji kungs. kā politiķis, kā pilsonis var teikt lūkšanu. Es jau izteicos no juridiskā viedokļa. Hāms kundze, jūs atsaucāties uz to, ka esmu frantūze, bet es varētu uh, teikt vēl vairāk. Šam jautājumam esmu pievērsis uzmanību daudz gadu garumā. Aizsardzība no radiācijas par šiem jautājumiem man bija jāstrādā tad, kad es biju ministrs Francijas valdībā un es biju viens no tiem ministriem 94. un 95. gadā devās uz Černobiļus, un mēs pat bijām zem šī sarkofāga vairākas sekundes, mēs bijām arī ciematā, kur joprojām ielās mētājās bērnu rotaļlietas. Tātad, kā Francijas parlamenta deputāts, es strādāju pie šie jautājumi, skatoties uz ekoloģijas jautājumiem, un esmu pat uh, sarakstījis grāmatu par šiem piesārņojuma riskiem pasaulē, īpaši pievēršot uzmanību kodolu piesārņojuma riskiem. Tādēļ varu teikt jums, Harms kundze, ka esmu šo jautājumu ļoti rūpīgi izskatījis. Arī bija iesaistīti Francijas lauksaimnieku, un ja no vienas puses mēs runājam par to, ka ir jāaizsargā cilvēka tiesības un veselība, uh, no otras puses ir jādomā arī par mājlopu veselību, un arī par šiem jautājumiem man ir liela interese, un es saprotu, ka tik uh, vēlā vakar stundā no jūsu puses ir liela interese par šo lietu. Kā jau teicu Beleda kungam, es klausījos ļoti rūpīgi, un es uh, nodošu visu informāciju saviem kolēģiem komisāru kolēģijā par tiem jautājumiem, kurus jūs šeit minējāt. Tas, ko es esmu apņēmies darīt attiecībā uz juridiskajiem jautājumiem, ir pāris lietas, kurā var savu darbu veikt komisāru kolēģija Šefkoviča kungs un Oteringa kungs, tie ir attiecīgie komisāri par šiem jautājumiem, un vēlos atgādināt, ka Euroatomam ir tiesiskais pamats pantos par uh, veselības aizsardzību pēc radioaktīvu piesaņojumu. Vēl jautājums par šo pārstrādi, un šeit var izteikties no komisijas puses, ka šis nosacījums ir jāņem vērā visām trim institūcijām, un tieši uz šāda pamata komisija ir veidojusi savu viedokli par to, ka šie grozījumi ir jānoraida. Es ļoti rūpīgi klausījos jūsu teiktajā un visu šo informāciju nodošu saviem kolēģiem komisāriem. Paldies! Tagad vārds referenta Belētā kungam. Paldies, priekšsētāji! Un uh, labvakar vēlreiz, komisāra kungs, man ir liels prieks jūs šeit redzēt, jo jūs eksperts ar patiesu praktisku pieredzi. Jūs pat esat bijis Černobiļā un arī esat liels eksperts lauksaimniecības jautājumos, bet uh, lūdzu ļaujiet mums šeit parlamentā cīnīties pret šo vīziju, kāda ir komisijā. Mēs to esam darījuši jau Eiropas kopienu tiesā un arī citos gadījumos. Mums ir vienprātīgs skatījums uz to visā Eiropas parlamentā par to, ka ir jāmaina tiesiskais pamats saskaņā ar jauno institūciju sistēmu, kāda ir izveidota pēc Lisbonas līguma stāšanās spēkā. Šeit jau mēs necīnāmies tādā kā divkājā, mēs vienkārši vēlamies panākt to labāko mūsu pilsoņiem. Es redzu, ka komisija turās pie sava bet es uzskatu, ka jūs tādējādi laižat garām labu iespēju. Parlaments katrā ziņā izmanto savas tiesības skatīties uz šo jautājumu plašākā kontekstā. Patreizējie nosacījumi gadījumā, ja notiek kāds kodola piesāņojuma gadījums, nav saskaņoti ar patreizējo institucionālo struktūru. Uh, un tādēļ mēs parlamentā iesniegsim savus priešlikumus un ceram, ka par tiem tiks nobalsots par. Un tādējādi tiks nodrošināts uzlabojums patreizējās regulās, kas vairs nav pielāgots praktiskajai situācijai. Un vēl komisāra kungs, mēs aicinām komisiju izvērtēt standartus, kādi ir pielikumos, lai to darītu uh, pārtiks droši nekaitīguma eksperti un sabiedrības aizsardzības eksperti šie noteikumi ir spēkā kopš 80. gadiem. Bet kopš tā laika ir, ir pieņemta pārskatīšanas klausula, bet tā nav īstenot. Pēc jebkurā gadījumā paldies par uzmanību un par jūsu centieniem. Paldies, Beleta kungs. Līdz ar to beidzam debats par šo jautājumu un par to balsojums notiks rīt punktiem 12. Our